Eh, paziņoja, ka mēs atkal atsākam eh, parlamenta sēdi, kas tika pārtraukta 3. martā 2018. gadā. 2. Eh, un 3. marta sēžu protokoli ir jums nodoti, vai kādi vērojumi, iebildumi, ja nē, tad šos.